šo tekstu neapstrīdēs, tā tas stāsies spēkā. Šis teksts ir pieejams mūsu mājas lapā. Es vēlos jūs informēt, ka kopā ar padomas prezidentu es otrdien parakstīšu piecus aktus saskaņā ar vienkāršu normatīvu procedūru.